nacionālās intereses. To mēs vēlētos uh, sasniegt ar šo ziņojumu un ar šīm aģentūrām. Paldies visiem par um, komentāriem saistībā ar šo ziņojumu. So thank you. Paldies. Debates ir slēgtas um, un par šo ziņojumu balsosim rītdien 12. Komisija Kalas. Un liels paldies vēlreiz komisāram Kalasam. Nākamais punkts mūsu šāvakar darba kārtībā ir. Iturgais Anglo kunga ziņojums, tas ir ikgadējais ziņojums par lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā. Sveicu šeit komisāru Šefčoviču kungu. Un tagad vārds mūsu referentam Iturgas Anglo kungam uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir liels prieks šodien iepazīstināt jūs, kā jau katru gadu, ar ikgadējo ziņojumu par lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā. Lūgumrakstu komitejas darbs 2009. gadā bija saistīts ar, ar jaunā parlamenta ievēlēšanu, un līdz ar to mainījās arī komitejas sastāvs divas trešdaļas komitejas. Um, locekļi šobrīd darbojas šajā komitejā pirmo reizi. Ziņojumā ir iekļauts skaist, skaidrs pārskats par lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā. Vispirms es vēlētos eh, runāt par. Vispirms jau mēs esam runājuši par to, ko nozīmē peti, petīcijas jeb lūgumrakstu iesniegšana, tālāk esam runājuši par lūgumrakstu izskatīšanas uh, rezultātiem un mūsu mērķis ir bijis uzlabot komitejas darbību. Mēs ziņojumā uzsveram ar, arī nākotnes izaicinājums, uh, ar kuriem saskarsimies tāpēc, ka stājies spēkā Lisabonas līgums, un tas pārēdz iesniegt ne, lūgumrakstus ne tikai Eiropas parlamentā, bet tas ir iz, izveidojis arī pamatus, kas ļauj uh, mums vairāk iesaistīt pilsoņus lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas līmenī. Līdz ar to mēs dodam pilsoņiem iespēju nākt klajā ar ierosinājumiem par to, kā uzlabot Eiropas Savienības darbību. Lūgumrakstu komiteja priecājas par to, ka tai ir iespēja eh, saskaņā ar 50. pantu šī parlamenta regulā Uh, sadarboties ar AFCO komiteju un strādāt pie pilsoņu iniciatīvas, uh, kas tiks līdz galām izstrādāt šā gada beigās. Tāpat arī Lisabonas līguma uh, stāšanās spēkā ir ļāvusi nodibināt ciešākas attiecības ar uh, līdzīgām komitejām reģionālajos parlamentos un dalībvalstu parlamentos, lai veicinātu izpratni, staustarpējo izpratni par lūgurmakstiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības līmeņa jautājumiem, un lai sagatavotu atbildes pilsoņiem pienācīgā līmenī. Vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka cilvēki pamatiesību hartas raksturs ir saistošs līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, un līdz ar to mums ir pienākums uzlabot zināšanas, uh, kas attiecas uz pamatiesībām, tātad ir jāuzlabo šī zināšanas pilsoņiem. Mēs tāpat arī centīsimies pēc iespējas ātrāk um, konstatēt starp institucionālos uh, jautājumus, kas ir saistīta ar cilvēktiesībām un pamattiesībām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ņemot vērā problēmas, ar kurām saskars lūgumrakstu komiteja savā ikdienas darbā, kas attiec uz īpašumtiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas parlamenta deputāti nevar nākt klajā ar saistošiem pasākumiem. Uh, Es vēlos uzsvērt arī to, ka šim parlamentam ir lielisks attiecības ar um, Eiropas um, um, ombudu, un ombudam ir arī ļoti svarīga loma, lai konstatētu um, trūkums pārvaldības jomā. Ombudam Ombuds ir paredzējis arī izveidot labās prakses vadlīnijas. Tās ir paredzēts izveidot arī internetu mājaslapā, lai informētu pilsoņus par to, kāds ir, ir iespējas viņiem aizstāvēt savas intereses. Mēs vēlamies, lai būtu šāds te viens pieturs punkts informācijas saņemšanai internetā. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai izteiktu kritiku par uh, komunikāciju ģenerāla direktorāta praksi, proti eh, š, tiek eh, eh, pieņemts kā, pieņemti kā lūgumraksti, tādi lūgumraksti, kas neatbilst nepieciešamiem priekšnoteikumiem. Runa ir par 25% lūgumrakstu, kas tiek kopumā reģistrēti, un jāsaka, ka tā ir zināma nolaidība pārvaldības jomā, un noteikti mums būtu nepieciešamas vadlīnijas iekšējai lūgumrakstu izskatīšanai, un es aicinātu politiskās grupas padomāt par vadlīniju brokeras grāmatas sagatavošanu, kas palīdzētu uh, deputātiem, kas darbojas lūgumrakstu komitejā. Vēlos vēlreiz uh, pateikties komitejas uh, ģenerālsekretariātam. Uh, Paldies par paveikto darbu un paldies arī par informāciju, kas mums tiks sniegt, lai sagatavotu šo ziņojumu. Paldies! Vai es varētu palūgt, lai nākamreiz, kad jūs vēlaties izmantot savas papildus divas minūtes, lūgt, palūgt to iepriekš? Nu tad dosim vārdu komisāram Šefčovičam. Paldies, priekšsādātāji kungs, labvakar visiem. Un es vispirms vēlētos pateikt um, Iturgais kungam par viņu lielisko ziņojumu, par uh, svarīgo darbu, kurš ir ieguldīts tā sagatavošanā. Es vēlējos teikt, ka šī ziņojuma Eh, kvalitāte ir eh, daudz labāka nekā eh, iepriekšējā, bet Magineses kundze arī bija sagatavojis ļoti informatīvu un ļoti produktīvu ziņu. Es gribēju sacīt, ka komisija šajā ziņojumā ir atradusi ļoti labas detaļas, labas ieteikumus mūsu labākai sadarbībai nākotnē. Protams, ka mums ir jāatzīst lūgumrakstu augošā nozīme un to, ka tās uh, skar uh, aizvien vairāk uh, tēmu. Es vēlējos pateikties Maconī kundzei, jaunajai lūguma raksta komitejas priekšstādātāji, jo viņai ir ļoti īsā laikā izdevies ieguldīt jaunu enerģiju šīs komitejas darbā un nodibināt labu sadarbību ar citām komitejām parlamentā un Eiropas komitejām un ar Eiropas komisiju. Es uh, vēlētos uh, turpināt uh, ar mm, to, ka komisija ir gatava sadarboties ar lūgumu raksta komiteju visos aspektos, kas attiecās uz lūgumu rakstiem. Protams, ka mēs esam gatavi nodrošināt ekspertu palīdzību, nodrošināt uh, pamata informāciju, izpēti. Uh, un uh, nodrošināt uh, informācijas apmaiņu par vissvarīgākajiem jautājumiem. Tā kā mans uh, uzstāšanās laiks ir ierobežots, atļaujiet man pieskārties dažiem punktiem, kur no komisijas viedokļa ir ārkārtīgi interesanti un svarīgi. Es teiktu, ka visinteresantākais punkts ir tas, ka mēs redzam, ir tas, ka referents atzīst šo sadarbības svarīgo lomu. Viņš uh, uzsver sadarbību ar nacionālajām iestādēm, ar uh, parlamentiem. Mēs ļoti rūpīgi uzklausījām viņa idejas un uh, sadarbību ar lūgumrakstu komitejām um, uh, dalību valstīs, jo tad, kad mēs runājam par Eiropas tiesību aktiem, uh, tad uh, par to īstenošanu atbild nacionālās iestādes. Otrakārt, es uh, saprotu jūsu aicinājumu padarīt uh, sal, lasāmākus uh, šos tekstus un uh, uzlabot saprotamību tekstiem, kurus komisija izplata uh, sabiedrībai. Es uh, gribēju uzsvērt. Uh, jūsu mm, Eiropas mājaslapas kvalitāti, un pārsvarā mēs cenšamies lūgumrakstu autoriem sniegt norādi uz to, kur viņi spēja atrast, var atrast labu informāciju. Visbeidzot, es gribēju pieminēt pamatlīgumu starp Eiropas Savienību un komisiju, un pašlaik mēs te runājam par pārējais laiku, un uh, man ir prieks, ka mēs esam atraduši risinājumu. Mans laiks ir pagājis, un uh, mēs ļoti gaidām sekojošās debatas. Paldies, komisāri! Un uh, tagad uh, mēs uh, dosim vārdu runātājiem no politiskajām grupām. EP, EPTP vārdā runās Grinī uh, Konze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Komisāra kungs, dārgie kolēģi. Vispirms gribu sveikt mūsu kolēģi Itu Gaisu par paveikto darbu. Es piekrītu ziņojuma saturam, pie tā neatgriezīšos, tomēr gribētu atzīmēt divas svarīgas problēmas. Vispirms ir svarīgi informēt līdz pilsoņus par atšķirībām starp pilsoņu iniciatīvu starp lūgumraksta iesniegšanu parlamentā un Eiropas vidutāja lomu. Pagaidām joprojām ir pārāk daudz pārpratumu runājot par katra funkcijām. Kad es tiekos ar pilsoņiem savā vēlēšanu apgabalā, tad es redzu, ka viņi vispār nezina par lūguma rakstu iespējām parlamentā. Nu, kā uh, panākt, lai uh, pilsoņi to visu redzētu skaidrāk un redzētu, kāds ir risinājums viņiem par labu? Ir svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu labāki saziņas līdzekļi, uh, instrumenti. Pašlaik nav tīmekļa vietnes, kur skaidri tiktu izskaidrots, kā iesniegt lūgumrakstu. Nav informācijas, kas būtu pieejama lūgumraksta iesniedzējiem, lai tie tieši saistē varētu redzēt, kā virzās uz priekšu viņu iesniegtais lūgumraksts parlamentā. Šāds caurskatāmības trūkums nav attaisnojams. Pilsoņiem ir jāapzinās, ka mēs esam blakus viņiem. Mūsu komiteja pastāv, strādā viņu labā, un mēs viņus esam gatavi uzklausīt. Ir jādara viss, lai aizpildītu šo trūkumu saziņā, un jāpasvītro jau paveiktais darbums, darbs, kas, protams, ir, nav likumdošanas darbs, bet tāpēc tas nav mazāk svarīgs. Mēs cenšamies atbildēt pilsoņiem un uh, īstenojam šo mērķi katru dienu. Paldies! Socialists, madam. Un tagad sociālistu vārdā mm, paliet Dēlī kundze. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, komisāri! Arī es vēlētos sirsnīgi pateikties referentam ka petīciju, kā lūgumraksta komitejas priekšsādātāja vietniece, es pasakoju Siturgaisa kungam par svarīgo ziņojumu, kur jūs esat sagatavojuši. Ir svarīgi, ka jūs esat izmantojuši šeit statistikas datu. Uh, un uh, parādat, uh, cik svarīga ir lūguma raksta komitejas um, darbība Eiropas parlamentā. Tas uh, palīdz mums uh, vērot uzticību. Es uh, domāju, ka komitejas uzdevums, uh, par, par to jau kāds pieminējās, ir veicināt uh, sadarbību Uh, likvidēt birokrātiju, veidot efektīvāku komitejas darbību. Ir svarīgi, lai mēs pavisam oficiāli un uh, regulāri informētu par procedūras norisi un lai mēs izveidotu jaunu interneta portālu, kurā Eiropas pilsoņi varētu tikt informēti par viņu tiesībām gan ES, gan arī nacionālajā līmenī. Es ceru, ka komiteja ņems vērā šo ziņojumu, uh, uztvers nopietni tā secinājumus un um, sekos mērķim stiprināt Eiropas uh, identitāti un kohēziju. Un tagad Hārkinas kundze liberāļu vārdām. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties referentam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Es bijus, esmu bijusi aizstājēja eh, lūgumrakstu komitejā sešu gadu laikā un esmu strādājusi ļoti cieši ar dažiem lūgumrakstu iesniedzējiem. Un galvenais, kas man satrauc, ir tas, ka pilsoņiem ir ļoti dažāda izpratne par Eiropas Savienību, ne tāda kā mums, un es domāju, ka mums ir jācenšas iejūsties lūgumrakstu iesniedzēju uh, Uh, ādā. Mums ir nepieciešams tāds process, kad būtu pilsoņiem draudzīgs. Mums ir nepieciešams tāds kā panels, kurā būtu iesaistīti arī lūgumrakstu iesniedzēji. Mums ir jāieklausās arī viņu teiktajā un jāizmanto tas kā katalizators labākām izmaiņām. Mums ir jācenšas uh, domāt par to, ka lūgumrakstu iesniedzēji, kad viņi norāk Eiropas parlamentā, šis viņiem jau ir kā pēdējais posms, un mums ir jādomā par to, ka mēs varētu pārveidot šo procesu par pilsoņiem draudzīgāku, tāpēc šī ideja par vienu pieturas punktu ir ļoti laba. Mums ir nepieciešams arī pilsoņu atbalsts visā šajā procesā. Mums ir nepieciešams skaidrums par to, kas notiek visas procedūras laikā. Un uh, Es domāju, ka ik gads mums tiek iesniegts arvien vairāk un vairāk lūgumrakstu, un mēs manuprāt, vissvarīgākais ir tas, ka ja lūgumraksts tiek noraidīts, tad tas pienācīgi ir jāizskaidro lūgumraksta iesniedzējiem un jāsniedz viņam arī ieteikums par to, kurā instancē viņam būtu jāvēršas. Es atbalstu 17. punktu, kurā ir aicināta komisija tikt galā ar maldinošu informāciju. Gadiem ilgi um, mazie uzņēmumi saskars ar um, um, draudiem. Un visbeidzot, mēs runājam par tiešo Eiropas likumdošanas ietekmi uz pilsoņu dzīvi, un Mm, tāpēc arī Eiropas pilsoņiem ir visvieglāk novērtēt trūkums, kas ir mūsu sistēmā. Mums, kā likumdevējiem, ir jāieklausās viņu teiktajā un jāizmanto tas, lai uzlabotu mūsu efektivitāti. Paldies! Thank you, madam. Paldies Harkins kundzei, un tagad vārds Okens kundzei zaļo vārdā uz pusotru minūtu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Uh gribēju pateikties um, referentam par uh, šo ziņojumu, kurā ir ļoti labi uh, pie, piedāvājumi. Es uh, vēlējos tomēr parunāt par dažiem grozījumiem. Mums ir jārunā par izmaiņām, ja mēs vēlamies, lai pilsoņi saprastu mūsu darbu. Es nevēlos nevienu likt pie kauna staba, tomēr mēs redzam, ka tas būtu pārprasta pieklājība, ja mēs te runātu tikai par abstraktām lietām, lai tas būtu pret labajiem mērķiem, kādi ir mūsu daudziem kolēģiem, kas vēlas kļūt pilsoņiem draudzīgāki. Es vēlējos norādīt, ka Eiropas Savienības tiesību akti ir pretrunā nacionāliem, bet, protams, kā pilsoņi var Daudz lietas nokārtot ārpus tiesas. Ekonomisku iemeslu dēļ daudziem nemaz nav bijis izdevības nonākt nacionālajās tiesās ar saviem, savām problēmām. Ceturtais grozījums man šeit liekas vissvarīgākais. Mums nevajadzētu dot komisijai dot iespēju izvairīties no atbildības par to, ka dalību valstis neievēro ēst tiesības. Tas ir netaisnīgi, un es varu no komisijas uh, sacītā sap, saprast to, ka viņi vēlas at, atkratīties no atbildības, bet to nedrīkst pieļaut. Ceturtais grozījums par lūgumraksta komitejas darba veidu. Tas uh, neatiecās uz plenārs sēdi. Uh, jo mēs redzam, ka tie noteikumi, kas mums pašlaik ir, strādā nevainojami. Mums nevajadzētu tur um, neko mainīt, jo mēs esam jau pārāk daudz laika iztērējuši šajā debatē. Un tagad uh, došu vārdu Zjobro kungam. Na wstępie chciałbym przyłączyć się do podziękowań. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pievienoties visiem tiem runātājiem, kas pateicās referentam par lieliski paveikto darbu. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka Lūgumrakstu komitejas darbu jau ievērojami ietekmējis Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un šajā jaunajā situācijā, jaunajā kontekstā Parlamentam ir jāspēlē svarīgākā loma, jo īpaši, kas attiec pie jaunās pilsoņu iniciatīvas. Šajā ziņā lūgumrakstu komitejai ir ļoti svarīga loma, jo tā īsteno parlamentu kontrols funkciju. Te es vēlētos atsaukties uz uh, to, kā, piemēram, komiteja ir atrisinājusi jautājumu, kas bija saistīts ar kādu gadījumu Vācijā, kur proti, ka Vācijas eh, tiesas eh, izlēma, kā tiek atrisināts jautājums, kas saistīts ar eh, bērniem, kuru vecāki ir dažādu valstu pilsoņi. Tāpat arī gadījums, kas bija saistīts ar Nord Stream projektu un ar tā ietekmi uz vidi. Vēl viens jautājums, pie kur mēs strādājām lūkuma rakstu komitejā, ir um, pamatiesību hartas saistošais raksts, pa, ra, raksturs. Paldies! Un tagad vārds mēra kungam, kas pārstāv goja uz trim minūtēm. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es arī gribētu sveikt un pateikties Iturgaisa kungam mūsu grupas vārdā. Mums ir ļoti detalizēts ziņojums, kurā aprakstīts intensīvais darbs, eh, kas ir paveikts šajā eh, komitejā attiecībā uz lūguma rakstumiem. Katru gadu lūguma raksti kļūst aizvien efektīvāks instruments eh, iedzīvotāju labā. Un tas parāda, ka pierādījums tam ir tas, ka visās eh, kategorijās ir pieaugums salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. bijis. Lūguma raksti ir ļoti noderīgi, jo tur runa ir par dažādiem jautājumiem - vide, tiesiskums, sociālie jautājumi. Vadībā ir Vācija, Spānija, Itālija, Run Rumānijas skaita ziņā. Nu, es domāju, ka tas neatbildīs iepriekšējiem eh, mačam. Uh, starp Nu, un es, es ceru, ka varbūt Vācija mm, tiks garām Spānijai. Mm, bet šis ziņojums ir nevien ļoti aprakstošs, precīzs, bet izgaismo tāpat zināmus trūkumus, ko vajag izlabot, ja mēs gribam, lai būtu efektīva sistēma. Vispirms vienkāršot lūgumrakstu iesniegšanu, tas ir mūsu visu interesēs šeit parlamentā, bet es domāju īpaši par Eiropas Savienības kompetencēm ekosistēmas, vide. Un šajā procedūrā vajādu, vajadzētu, lai uh, veiksmīgāk darbotos Eiropas komisija. Komisija bieži vien uh, zina, ka Tad, kad uh, iejaucas tiesa, piemēram, tad tas jau ir krietni vien par vēlu, jau ir nodarīts skaitējums vidē, tāpēc būtu svarīgi, lai konkrētajos jautājumos mēs varētu izstrādāt ātrāku mehānismu, tiklīdz saņems lūgumraksts un saņemta komisijas atbildi kad ir runa par Eiropas direktīvām saistībā ar vidi, nepieciešams, lai visa procedūra būtu daudz ātrāka, lai mēs varētu izvairīties no nenor vēršama un neatgriezeniskā kaitējuma nodarīšanas. 2009. gadā Spānijai bija eh, ļoti tāds eh, vērā ņemams gads eh, pilsētbūvniecības problēmas Mēs par to jau runājām. Mēs nesen Velvā bijām vizītē, mēs redzējām piesārņojuma problēmas, un tā tad mums ir ļoti svarīgs, nozīmīgs instruments, un mums izdosies pātrināt tā virzību. Uh, Eh, nu, tad būtu labi, un katrā gadījumā komisija jārēģē daudz ātrāk, un pilsoņi tad mūs, būs mums pateicīgi. Paldies, Mēra. Un nu vārds Angelikai Vertmanai. Un nu vārds Angelikai Vertmanai. Lielas paldies, dārgie kolēģi. Uh, Lūgumrakstu iesniegšanas tiesības uh, ir um, kā ļoti svarīga tiesība paredzēta Lisabonas līgumā. Uh, Un mēs redzam, ka Spānijas un Vācijas pilsoņi iesniedz vislielāko lūgumu rakstu skaitu, un uh, mēs redzam, ka mana valsts Austrija krietni atpaliek no šiem līderiem. Es uzskatu, ka publiska uzmanība varētu dot pozitīvu efektu. Eiropas Savienības padziļināta integrācijai, Eiropas Savienības lēmumiem ir tieši ietekme, ietekme uz uh, pilsoņu dzīvi. Uh, jo ar uh, lūgumrakstu palīdzību pilsoņi var uzturēt tieši kontaktu ar Eiropas institūcijām, kuras uh, viņi bieži uztver abstrakti un birokrātiskas. Ja mēs, bie, mēs bieži redzam, ka ar uh, lūgumu rakstu bieži vien tiek um, paskaidrots uh, Eiropas publisko tiesību aktu realizācijas iespējas. Šeit mēs varam runāt par savstarpēju atzīšanu, kvalifikāciju un diplomu, jo mā, mēs redzam, ka Eiropa attī, atbalsta mobilitātes programmas, bet lai tās varētu labi funkcionēt, ir nepieciešams nodrošināt savstarpēju atzīšanu. Eiropas uh, pilsoņi tiek pārstāvēti Eiropas parlamentā, un tieši tāpēc ir svarīgi, lai viņi ar lūgumrakstiem varētu tieši pie mums vērsties. Kā pēc eh, līgumraksta komitejas dalībniece es iestātojos, iestājos par lielāku uh, komitejas atpazīstamību un efektivitāti, jo, ja mēs zinātu uh, šīs lietas, tad mēs varētu uh, tikt galā ar lielo lūgumu rakstu skaitu. Visbeidzot, es vēlējos pateikties par šo ziņojumu. Lielas paldies! Arī es pateicos Vērtmanas kundzei, un nu es došu vārdu Maconī kundzei. Grazie, prezidente, saluto! Yes, priekšsādātāji, es uh, apsveicu arī jūs, komisāri. Tomēr um, mēs redzam, ka šeit nav klāt neviena padomas pārstāvi. Eiropas Savienība pēdējos gados ir stiprinājusi e, e, savienības pilsonību un uh, ir stiprinājusi de demokrātisko pārstāvniecību. Eiropas Savienība nevar kļūt par pasākumu, kas uh, pārkāpa konkrētas tiesības. Mums ir jāstiprina pilsonība Un šeit ir jāņem vērā pamatiesību harta. Mēs dibinot Eiropu, mēs runājam par tautu Eiropu. Arī par to ir runāts, ka mēs vēlamies lielāku pilsoņu iesaisti Eiropas lietās. Mēs uh, redzam, ka mm, lūgumraksta komiteja pilsoņiem dod uh, iespēju piedalīties Eiropas politiskajā dzīvē. Tas ir uh, noteikts mūsu darba kārtībā, mēs strādājam pilsoņu labā. Uh, un uh, mēs uh, nedancojam pēc komisijas stabules. stabules. Tas mums būtu stingrāk jāņem vērā. Mēs varam apsveikt 2009. gada ziņojumu, mums ir jāpasakās par to referentam. Ziņojumā ir redzams, ka pilsoņi aizvien vairāk sāk interesēties par Eiropu. Kaut arī Eiropas komisija pēdējo gadu laikā nevienmēr ir optimāli ar mums sadarbojusies. Pēdējo gadu laikā situācija ir labojusies, lūguma raksti tiek eh, labāk pārbaudīti un eh, visi kolēģi kopīgiem spēkiem ir eh, modernizējuši interneta portālu, lai padarītu to draudzīgāk pilsoņiem. Uh, Jums ir jābeidz, jums ir tikai pusotra minūte, un uh, runātāji norādīja, ka jūs uh, runājat trīskārtējā skaņas ātrumā. Jums vēl 15 sekundes. Es uh, vēlētos paust vēlmi nākamajam gadam un ceru, ka sadarbība ar komisiju uzlabosies vēl vairāk. Es ļoti ticu tam, ko sacīja komisārs Eh, ceru, ka viņa sacītājs tiks īstenots un ceru, ka komisija varēs spēlēt īpašu lomu, eh, realizējot pilsoņu vēlmes, par kurām tik daudz tiek runāts. Tagad vārds Kingas Gants skundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos eh, pateikties referentam. Es domāju, ka tas mums sniedz. Uh, lielisku ieskatu par 2009. gadu, kas nebija vienkārši gads. Divas trešdaļas komitejas locekļu mainījās un vienlaiks arī palielinājās lūgurumakstu skaits. 2009. gads bija arī laiks, kad Eiropas Savienība centās samazināt um, komunikāciju deficītu un bieži vien Lūgumrakstiem netiek veltīta pienācīga loma, bet tieši demokrātijas trūkuma dēļ lūgumrakstu komiteja ir sava loma jāspēlē. Mums ir jācenšas eh, padarīt ciešāku saikni starp Eiropas Savienību un pilsoņiem. Uh, Lūgumrakstu skaits nedaudz palielinājās 2009. gadā, bet to lūgumrakstu uh, skaits, kur netika pieņemti, arī to skaits ir palielinājies. Un ļoti svarīgi ir panākt to, lai pilsoņi zinātu, kādos gadījumos tieši viņi var vērsties petīciju jeb lūgumrakstu komitejā. Uh, Ļoti svarīgi e, būtu arī informēt pilsoņus par to, kādās jomās ir iespējams iesniegt lūgumrakstus, jo bieži vien runa ir par tām jomām, kurās um, Eiropas Savienības likumdošana nav uh, pienācīgi izstrādāta vai arī tā nav pienācīgi īstenota. Un šajās jomās pilsoņi noteikti vēlētos uh, labāku likumdošanu, jo runa ir par brīvu pārvērtošanos, vienoto tirgu un citām nozarēm. Es vēlētos, lai mums būtu labāka sadarbība ar Eiropas komisiju, jo īpaši ar komisāru kungu. Mums būtu jācenšas rīkoties efektīvāk un dažos gadījumos būtu nepieciešams pieņemt ātrākus lēmumus, jo bieži vien, kad šis lēmums netiek pieņemts pienācīgi ātri, tas rada arī zināmas negatīvas sekas, bieži vien laikam ir nozīme. Un tāpat arī jārunā par to, ka lūgumraksts netiek izskatīti vienādi. Tas ir atkarīgs arī no tā, kurā valodā lūgumraksts ir ticis iesniegts. Paldies! Paldies. Un tagad vārds Jāra kungam viena minūte. Tas uh, eh, peticijas rechts. Uh, lūgumrakstu tiesības ir uh, vienas no būtiskākajām Eiropas pilsoņu tiesībām, un tādējādi viņi var norādīt uz viņu tiesību pārkāpumiem vai Eiropas publisku uh, tiesību aktu neīstenošanu. Mēs redzam, ka mums tas lielā mērā atvieglo Eiropas tiesību sistēmas funkcionēšanu, un es apsveicu to, ka 2009. gadā ir iesniegts vairāk lūgumrakstu nekā 2008. gadā. Tomēr pilsoņi pilsoņiem ir tiesības arī uz izsmeļošu atbildi iespējami īsā laikā, un tas nozīmē, ka mums ir jā, vien, jāoptimizē iekšējās procedūras, mums ir ātrāk jāšķiro lūgumu raksti, tos nevajadzētu vazāt pa gaitaņiem. Otrakārt, jautājumi, par kuriem mēs neesam atbildīgi, ir jānovirza tālāk. Uh, vai jāatsaka, un uh, šīs komitejas locekļiem ātrāk uh, vajadzētu nonākt, uh, veidot dialogu. Lūgumrakstu komitejai ir lielas iespējas padarīt dzīvāku Eiropas institūciju kom komunikāciju ar pilsoņiem, un uh, mēs, uh, proti ar to, es domāju, lūgumrakstu komiteja un uh, mūsu darbinieki, es domāju, ka uh, šo iespēju tuvākajā laikā izmantosim. Vēlreiz paldies uh, referentam par viņa labo ziņojumu. Lielas paldies. Arī es pateicos. Busutila kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties kolēģim. Uh, kas ir lieliski sagatavojis šo ziņojumu. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka to sagatavojas ļoti nozīmīga komiteja, lūgumraksta komiteja, kas kalko, kalpo kā tilts starp mums un pilsoņiem. Šajā komitejā mēs ne tikai dodam pilsoņiem iespēju uh, vērsties pie mums, runāt ar mums, bet mēs arī nodrošinam to, ka pilsoņi tiek sadzirdēti un uzklausīti. Tā ir viena no retajām vietām, kur pilsoņi tiek uzklausīti tāpēc arī šī komiteja ir ļoti nozīmīga. Vēlētos uh, runāt arī par ziņojumu, kur šīs komitejas vārdā sagatavoja 2008. gadā par komerc uh, direkti, direktorātiem, kas nav uh, pienācīgi sagatavoti. Proti Runa ir par problēmu, ar kur saskars e, tūkstošiem pilsoņu, īpaši mazie uzņēmumi. Tā skaitā arī skolas, e, organizācijas un bibliotekas, kas nav e, uzņēmumi, kas, jeb organizācijas, kas darbojas ar peļņu. Es aicināju komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem par to, kā mēs varētu reiz par visām reizēm atrisināt šo problēmu, bet tas nav ticis darīts, tāpēc vēlreiz vēlos uzstāt uz to, ka nepieciešams to darīt un aicinu komisāru ņemt vērā manus komentārus. Es esmu pārliecināta, ka, komersā, ka, ka komisārs ņems vērā jūs teikto, un tagad vārds Kababiņas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums lieliski parāda un ļoti detalizētā veidā parāda to, cik ļoti svarīga institūcija ir lūgumraksta komiteja. Mūsu pilsoņi turpina mūs informēt par trūkumiem, kas ir saistīti ar uh, dalībvalstu institūcijām, kuras neievēro Eiropas Savienības likumdošanu. Tieši par šādiem jautājumiem mēs runājam lūgumrakstu komitejā. Mēs slēdzam šādus lūgumrakstus, bet vēlāk mēs nezinām, vai dalībvalsts ņem vērā mūsu pieņemtos lēmumus un ierosinājumus. Mēs mums nav pienācīga uzraudzības mehānisma, kas ļautu mums secināt, vai mūsu uh, Eh, lēmumi tiek īstenoti un ļoti grūti veikt un īstenot šādu uzraudzīšanu, ja mums nav informācijas par, nu, par to, kas notiek pēc tam, kad lēmums ticis pieņems lūgumrakstu komitejā. Bieži vien lūgumraksti atgriežas pie mums, un mēs jau atkal un atkal saskaramies ar tiem pašiem jautājumiem. Viens no šādiem piemēriem ir lūgumraksts, kas tika iesniegts mūsu komitejā vairākas reizes, un mums jau atkal tas ir bijis jāizskata. Pirmajā instancē lūgumraksta iesniedzējs pievērs mūsu uzmanību tam faktam, ka uh, Baltijas uh, ziemeļu uh, gāzes vats uh, varētu būt potenciāli bīstams videi. Un 2006. gadā mēs aicinājām izvērtēt ietekmi un vērsām uzmanību uz to, ka ietekmes novērtējums netika pienācīgi īstenots, bet tālāk mēs nesaņēmām ziņas par to, vai attiecīgi šis lēmums tika izpildīts. Un tāpēc mēs, mums būtu ļoti svarīgi zināt, kas notiek ar liegumrakstiem, kurus esam izskatījuši. Paldies! Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra un vispirms vārds Maginis skundzēja uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties uh, referentam, bet vēlējos izmantot savu laiku, lai parlamentam darītu zināmu par, tu, par kādu problēmu, kas saistīta ar lūgumrakstu komiteju, kas uh, sniedz atpakaļ līdz 2006 un 2007 gadam. Uh, kad mēs skatījāmies par uh, ekvitablu dzīvi ziņojumu, tad uh, šis parlaments uh, norādīja, ka valdībām jāatzīst uh, um, atbildība par uh, dzīvības apdrošināšanām. Uh, Un uh, mēs uh, savos vēlēšana apgabalos uh, saskarāmies ar iedzīvotājiem, kurus dara bažīgu kompensācijas sistēmu, kas aptver tikai 20%. Mēs nebijām to tā domājuši, un es vēlējos, lai plenārs sēdē un komisijā to varētu papētīt cīkāk. Es domāju, ka jaunā valdība apvienotajā karalistē ir apņēmusies kompensēt visus dzīvības apdrošināšanu turētājs pienācīgā un eh, pienācīgā apjomā. Paldies, uh, Magīnes kundze, un tagad vārds Alfāno kundzei lūdzu. Te, prezidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. Tiesības uz lūguma rakstiem ir viens no e, um, būtiskiem instrumentiem Eiropas pilsoņiem, lai varētu iesaistīties politiskajās aktivitātēs. Kad es kļuvu par Eiropas parlamenta deputāti, uh, kalpojot Eiropas pilsoņiem, tad es bieži vien interesējos arī par to, kas notiek ar lūgumrakstiem. Eh, Priekšstādātājs saka, eh, ka eh, tulkiem ir tu, problēmas ar runātāju, itāliešu runātāju, bet ne tikai. Runātājs turpina. Tātad šie dažādie lūguma raksti, neraugoties uz reglamenta, piekto pantu, kur ir paredzēts, ka deputātiem ir tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem, komitejā man nācās konstatēt, ka datubāze var tikt izmantota tikai tad, ja jūs esat šīs komitejas deputāts. Es centos noskaidrot, kāpēc man nesniedz nekādu atbildi. Tā ir diskriminācija, kas eh, būtiski samazina lūgumrakstu nozīmi. Uh, un e, nedara mums godu. Man nav daudz laika, vienā minūtē es cenšos pateikt, cik vien iespējams daudz un cik vien iespējams ātri sakrunātāji. Paldies! Labi, es saprotu, bet lūgums runāt lēnāk. Un nākamā runātāja ir Basisku kundze. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mai întâi doresc. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es uh, vispirms uh, vēlējos pateiktos, uh, pateikties savam kolēģim Iturgaiza kungam par uh, labo darbu pie šī ziņojuma. Lisabonas līgums apliecina, ka Eiropas uh, pilsoņu tiesības ir iesniegt uh, lūgumrakstus Eiropas parlamentam. Tomēr, lai uh, šie lūgumraksti varētu rast tādu bildi, uh, uz viņu jautājumiem, tad uh, mums ir uh, jādarbojas visdažādākajos, um, visdažādākajās jomās. Tāpēc es, um, runājot par vienu grozījumu priekšlikumu, vēlējos norādīt, ka Eiropas um, pilsoņu tiesībām jābūt skaidrāk norādītām. Mēs varētu tādējādi novērst daudzas pārpratumus, un es domāju, ka mums tādējādi būtu jānoraida mazāk lūgumu rakstu. Mēs varētu runāt par to, ka mums vairs nav jāsagatavo īpašie ziņojumi tādi, kādi bija 2006. un 2008. gadā. Paldies, tas tagad bija īsti labi, un jūs pagavāt to vienā minūtē. Tas ir šī iespējams, vai ne? Jetemeke kundze. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu sveikt referentu Iturgaisu Angulkungu. Tas ir ar informāciju bagāts ziņojums. Es neesmu šīs komitejas biedre, bet uh, tas ir ziņojums, kas rada labu tēlu komitejai. Uh, šīs lūguma raksta sistēmas liederība te ir labi parādīta. Lūguma raksti ir noderīgi arī tad, ja šī sistēma nav tik labi pazīstama iedzīvotāju vidū. Šeit mums ir jāveic noteikts darbs, lai ļautu labāk iepazīties ar lūgumrakstu sistēmu. It īpaši tagad, kad pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir pilsoņu iniciatīva. Kad mēs runājam par spēles noteikumiem, pilsoņu iniciatīvā ir jāizdara secinājumi no pieredzes, kāda ir jau bijusi, un lūgumrakstu komiteja nevajag izdomāt rituālu riteni no jauna. Vajag informēt pilsoņus un viņiem paskaidrot, ka lūguma raksts nav tas pats, kas pilsoņu iniciatīva. Paldies! Paldies! Un tagad um, būs Ipa kungs. Uh, paldies, priekšsādātāji, tas ir uh, ļoti interesants ziņojums. Uh, lūgumrakstu komiteja iepriekšējā eh, parlamenta sasaukuma laikā bija tādā tā kā prožektora gaismā. Daži politiķi to pārskatīja, bet es, es gribēju pieskarties informācijas pieejamībai. Un eh, šeit es eh, piekrītu Gunī kundzei, mums ir nepieciešams popularizēt un veicināt ombuds, ombuda un mūsu komitejas atpazīstamību. Mums ir eh, jāinformē mūsu pilsoņi par eh, darba progresu, kas ir panākts konkrētā lūguma raksta izskatīšanā. Jāatsauc arī uz eh, lēmumiem un secinājumiem, uz kuriem tie ir balstīti. Piemēram, mēs pieņēmām rezolūciju par Nord Stream cauruļvadu. Bet tātad, kas notiks tālāk, kas notiks? Uh, Tikers kungs. Kāds no... Oh. Vispirms es vēlējos uzsvērt um, lielo lūgumu rakstu komitejas uh, lomu. Tā ir institūcija, kas uh, palīdz un uh, glābja uh, parastos Eiropas pilsoņus. Uh, parasto sabiedrību, publiku. Šīs komitejas darbs ir ārkārtīgi svarīgs ļoti daudziem pilsoņiem, kuru tiesības vai intereses um, tiek um, liektas. Mūsu lūguma raksta komitejai būtu labāk jāsadarbojas ar attiecīgajām lūguma raksta komitejām nacionālajos parlamentos. lūgumu rakstu komiteja kontrolē funkcijas, kas attiecās uz Eiropas komiteju, un ārkārtīgi svarīgi, ka mēs varam kontrolēt Eiropas komiteju. Liels paldies! Tagad došu vārdu mūsu komisāram. Komisāra, jūs varēsiet atbildēt uz dažiem izteiktiem komentāriem, atbildēt uz dažiem uzdotiem jautājumiem, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu galvenokārt koncentrēties uz svarīgākiem elementiem, kas izskanēja deputātu teiktajā. Esmu centies to sagrupēt trīs uh, galvenajās, manuprāt, daļās. Tātad pirmā daļa ir labāka informācijas izplatīšana un labāka komunikācija. Otrakārt ir sadarbība ar Eiropas parlamentu un komisiju lūgumrakstu jomā. Un trešā ir visi jautājumi, kas ir saistīti ar pārkāpumu procedūrām. Kas attiecas uz labāku komunikāciju procedūru, tad es piekrītu eh, cienījumiem deputātiem. Jā, tik tiešām mums ir jācenšas labāk izplatīt informāciju, rast veidus, kā mēs varētu paskaidrot pilsoņiem, kas tad ir Eiropas pilsoņu iniciatīva un kā tieši tā atšķirs no lūgumrakstu procedūras, kādas ir pilsoņu tiesības un jo īpaši. Uh, kā pilsoņiem var palīdzēt Eiropas ombuds. Protams, ka nav pienācīgi daudz, pietiekam daudz informācijas par šiem procesiem, un es domāju, ka mums noteikti kopīgi būtu jāstrādā, domājot par to, kā mēs labāk varētu izplatīt informāciju pilsoņiem. Mēs cenšamies rast komunikāciju instrumentus, komisija cenšas izmantot savā rīcībā esošos instrumentus, tā piemēram, izmantot mājaslaps un Tieši šī te mājaslapa um, cenšas risināt šo problēmu. Mēs jau esam iepazīstinājuši ar šo mājaslapu IMCO komiteju un grasāmies ar to iepazīstināt arī lūgumrakstu komiteju. Mēs ar prieku uzklausīsim jūsu komitejas komentārus un arī pārējo šī parlamenta komiteju komentārus par to, kā mēs varētu uzlabot šo mājaslapu un labāk sagatavot informāciju, ko sniedzam pilsoņiem. Es domāju, ka ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas apstiprināšanu, mēs būsim piešķīruši jaunu instrumentu Eiropas pilsoņiem, jaunu veidu, kā ietekmēt likumdošanas procesu, un es jo īpaši vēlētos pateikties lūgumrakstu komitejai, jo tieši viņu pieredze palīdzēja mums šajā procesā. Es ceru, ka mēs ļoti cieši sadarbosimies arī turpmāko dienu un mēnešu laikā, kad tiks runāts un diskutēts par šo jautājumu Eiropas parlamentā. Un, protams, tad, kad Eiropas eh, pilsoņu iniciatīva būs spēkā, mums būs jādomā par to, kā mēs varam izmantot šo instrumentu un kā šo instrumentu vēl labāk var izmantot pilsoņi. Tālāk, kas attiecas uz sadarbību ar komisiju. Kā jau es teicu, komisija ir atvērta ciešai sadarbībai ar Eiropas parlamentu, jo mēs lieliski apzināmies, cik svarīgs un nozīmīgs, nozīmīgi lūgumraksti ir Eiropas pilsoņiem. Labākā atbilde ir korekta, nenovēlot pienācīga atbilde, jo pretējā gadījumā pilsoņi uh, ir neapmierināti, bet, protams, ka dažos gadījumos mēs nevaram ātri sniegt atbildi, jo ir nepieciešams juridiski izvērtēt šos jautājumus, nepieciešama arī pamatīt, pamatīgāka izpēta. Tāpēc arī tas dažos gadījumos aizņem vairāk laika. Bet esmu pārliecināts, ka mēs eh, arī turpmāk kopā ar parlamentu domāsim par to, kā mēs varam pātrināt šo procesu un padarīt to efektīvāku. Tālāk, kas attiec uz pārkāpumu procedūru. Uh, Es vēlos teikt eh, parlamentu deputātiem, ka mēs ļoti nopietni pievēršamies šim jautājumam. Ja jūs paraudzi, paraugaties uz šo te sārakstu, kurā ir dati par pārkāpumu procedūru uz, uzsākšanu, tad ir redzams, ka Eiropas komisijas mērķis ir panākt to, lai visas dalībvalstis ņemtu vērā un izpildītu Eiropas Savienības likumdošanu un direktīvas. Tāpēc mēs izmantojam visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai apmainītos ar viedokļiem, aicinātu un iedrošinātu dalībvalstis uh, uzlabot uh, Eiropas likumdošanas transponēšanu. Un, protams, ja ar to nepietiek, tad mēs izmantojam savu iespēju, proti, kas ir vērsties Eiropas kopienu tiesā un uzsākt procedūru par uh, pārkāpumiem, lai panāktu pienācīgu Eiropas likumdošanas transponēšanu. Pagātnē ir bijusi prasība no Eiropas parlamenta puses par labāku informāciju par pārkāpumu procedūru, un tagad es domāju, mums ir labāka izpratne par to, kā mēs varētu to panākt eh, nākotnē. Uh, Un es domāju, ka noteikti ar šo papildus informāciju, kas būs jūsu rīcībā, jūs varēsiet arī izmantot savas tiesības un izmantot savu ietekmi, lai attiecīgi no savas puses arī ietekmētu e Eiropas dalībvalsts, lai Eiropas likumdošana tiktu ievērot. Tālāk, kas attiecas uz detalizētākiem jautājumiem, es tos nodošu attiecīgiem dienestam un arī sniegšu jums atbildes. Paldies! Liels paldies eh, komisāram Šefčoviču kungam, un tagad es vēlētos aicināt mūsu referentu. Brīvmente, gracias, senjor. Ļoti īsi. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem par izteiktajām piezīmēm, bet es konstatēju, ka visās runās bija viena vienotā as. Tas, kāda nozīme ir lūguma rakstu komitejai priekš tūkstošiem un tūkstošiem mūsu pilsoņu, kas pauž mums savu uzticību, iesniedz savas cerības šajā komitejā, lai rastu risinājumu reālām problēmām. Vairāki runātāji teica, ka komiteja ir tiešais kontaktpunkts ar pilsoņiem, un pilsoņi te var izteikties. Vajag saglabāt šo komiteju, ņemot vērā tās lomu un uzlabot eh, tās darbību, aizpildot tos trūkumus, kas vēl joprojām pastāv lai mēs justos vēl lietderīgāki nekā pašlaik. Un noslēgumā, priekšsēdētāja kungs, Es gribētu lūgt e, komisāram pieņemt zināšanai, es zinu, ka viņš to darīs, to gribu, ko pauda mūsu kolēģi, e, viņiem ir taisnība visā, kas tika pateikts. Eh, informācijas trūkums par lūguma rakstiem, eh, kad nav skaidrs, kurš lūguma raksts ir eh, kaut kur novedis pie rezultāta, kurš nē. Vajag pievērsties šai problēmai un atrasināt to problēmu, kas joprojām pastāv attiecībā uz lūguma rakstiem. Es domāju, ka jūsu kā komisāra loma ir veikt nepieciešamos pasākumus, lai lūguma raksti rastu risinājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Muchas gracias. So the debate on the annual report on the Paldies. Paldies. Paldies. Tātad um, noslēdzam diskusiju par ziņojumu par lūgumrakstu komitejas darbību. Mūsu uh, Nākamais darba kārtības punkts ir vienas minūtes runas, un tā kā es redzu Lambrinīdis kungu, es došu viņam vārdu.